Sāksim darbu. Vispirms man ir paziņojums vakar. Priekšēdētājs informēja par 168, 167 panta 1. punktu un 195. punkta 3. punkta reglamenta panta interpretāciju. Tā kā par to lēmus Konstitucionālo lietu komiteja. Nekādus iebildumus neesam saņēmuši saskaņā ar 200. 21. pāntu. Līdz ar to šādu veidu interpretāciju uzskatīsim par apstiprinātu. Vēl viens paziņojums. Attiecīgās Francijas varas